So, good morning, everybody. It's a... Labrīt visiem. Prieks jūs sveikt šeit. Pat ja Beļģija šodien nav pārāk priecīga, neredzu franču kolēģi šeit, viņi acīm redzot turpina svinēt, un briti gatavojas šodienai, tāpat kā mūsu horvātu draugi. Sākam ar darba kārtību spīņemšanu, vai ir kāds piezīmes? Nē, tad darbkārtība ir pieņemta. Tagad priekšsarētāji paziņojumi. Vispirms koordinātoru lēmumu kopsavilkums no sanāksmes 20. jūnijā. DFS sadarbības starp komitejām attiecībā uz DFS nozarēm specifiskām programmām pašreizējā situācija. Kopīgo um, normu regula tika panākt vienošanās uh, ka 54. Eh, punkts eh, tiks pie, piemērots, vismaz pieprasīts piemērot šo punktu. 5. jūlijā priekšsēdētāja konference atbalstīja rekomendāciju, ka ekon būs piemērojama eh, noteikums 53. Plus. Programma vienotajam tirgumam panākt vienošanās par kopīgu ITRE ekonu vēstuli, uh, attiecībā uz 55. panta pieprasīšanu. Un 5. jūlijā priekšsēdētāja konfer eh, konference apstiprināja, ka Ekon saņems 54. punktu eh, nominācijas PVN attiecībā uz ap, eh, apgrieztās mehānismu piemērošanu attiecībā uz atsevišķām precēm un pakalpojumiem, kur ir aizdoms par krāpniecību, EPP akcijas eh, nodokļu struktūra harmonizācija, goe, akcijas preču uzraudzība birojas. Nesam vēl izlēmuši, kurš konkrēti uzņemsies. Vispārīgie noteikumi akcijas noteikumiem goja, administratīvā sadarbība akcijas preču jomā un elektroniskais reģistrs EPP, detalizēta tehnisko pasākumu īstenošana galīgai PVN sistēmai, tirzniecībai starp dalību valstīm, EPP, reforma atbalsta programmas izveida, ko, 55. noteikums kopā ar budžetu, e, ALDE, tālāk Eiropas investīcijas stabilizācijas funkcijas izveida sociāldemokrāti, investīju e programma e, sociāldemokrāti, priešlikums regulai ar kur tiek izveidota fiskālis programma sadarbībai nodokļu jomā zaļie. Regula, ar kur tiek grozīta regula 2015.1588 no 15. gada 13. jūlija un 107. un 108. līguma pānta piemērošana atsevišķām horizontālām valsts atbalsta kategorijām ECR Priekšlikums eh, regulēja, ar kur tiek grozīta regulā 1553 89 par vienotiem noteikumiem attiecībā uz pašu resursu um, uzkrāšanu un PVN. Tur netiks atzinums sagatavots priekšlikums eh, padomas lēmumam par pašu resursu sistēmu sociāldemokrāti. Plasmas produktu ietekmi uz vide ENF kopīgās normas attiecībās uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociāla fonda plus, Kohēzijas fondu un citiem fondiem, arī vīzi instrumentam, EPP. Tā ir jau izlēmts par kompetenci sadalījumu. Priekšlikums regulai, ar kur tiek izveidota programma vienotajam tirgumam uzņēmumu konkurētspējai, tā skaitā maziem vidējiem uzņēmējiem un Eiropas statistiku, un ar kuru uh, atceļ daudzas regulas, cerams, ka man tās visas nav jānosauc, tas ir ECR, un Eiropas pusgads ekonomiskās politijas, politikas koordinācijai EPP. Par Brexit man nav nekāda paziņojuma. Ekon delegācijas 2018. gada otrajā pusgadā Ķīna. Ko koordinātori tika informēti, ka e, Ķīnas e, kongress ir apstiprinājis ekon misiju septembrī. Vietu sadalījums. Tātad uz Ķīnu 3 EPP, 3 sociāldemokrāta, e, tā skaitā priekšsarētais 1 VCR, 1 ALDE. IMF igadējā sanāksme Balī 3 EPP, 3 sociāldemokrāta skaitā priekšsarētājs 1 ECR, 1 ALDE. Un Itālija, 4 EPP, 4 sociāldemokrāti, tā skaitā priekšsarētājs 1 ECR, 1 ALDE. Ekonomiskā pārvaldība, ekonomiskais dialogs ar Spāņu finanšu ministru. Tika panākt vienošanās uzaicināt Spānijas finanšu ministru uz ekonomisko dialogu 2018. gada otrajā pusgadā. Tikšanās ar nacionālajiem parlamentiem par valstīm specifiskām rekomendācijām, koordinātori apstiprināja, ka šis notikums eh, tiks organizēts 9. oktobrī. Lūguma raksti. Nekādi komentāri nav iesniegti attiecībā uz mutisko jautājumu par FATKA un eh, tiks sagatavots rezolūcijas projekts eh, pētī komitejā. Pašiniciatīvas ziņojums par EIB. Priekšsēdētājs nosūtīs vēstuli komiteju konferenču priekšstādātāju komiteju. Un aktualizētā programma misijai Vašingtonā un Ņujorkā tiks izsūtīta koordinatoriem pēc sanāksmes. Bulgārijas finanšu ministrs e, ieradīsies 12. jūlijā uz ekonu sanāksmi viedokļu apmaiņai. Tika panākt vienošanās e, iesniegt mutisko jautājumu padomēm komisijai bez rezolūcijas par finanšu produktu maldinošu pārdošanu netika iebilst pret eh, priekšsēdētāju mutisko paziņojumu, ka eh, dēļ tā, ka ir liela noslodze, netiks rīkot atsevišķu sanāksmu, lai tiktos ar pētījumu autoriem attiecībā uz eh, atzinumu par piemērojamo regulējumu prasījumiem, eko nesagatavos atzinumu. Ehm, Rūpīgs pārbaudas laiks, tiks sūtīta vēstule komisijai par eh, maksātspēju divu deleģētajiem aktiem un attiecībā uz bijušo Elstatu priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs eh, norādīja, ka eh, tiks izsūtīta koordinatoriem vēstule. Tātad tas jau ir noticis. Tie bija priekšsēdētāju paziņojumi tad esmu uzzinājis, ka tulki gatavo savus, um, savus pasākumus. Detaļas visas nezinu, bet saprotu, ka piecās galvenajās uh, valodās vismaz tulkojums ir garantēts. Tālāk, trešais punkts. Darba kārtībā daļģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbaude – 40. šāda pārbauda par deleģētajiem aktiem. Varam svinēt. Kā jūs zināt, Ekon ļoti eh, lielu nozīmību piešķir eh, šīm pasākumam. Mēs koncentrēsimies uz benchmarku regulu Kā, e, jo tā nosaka, ka 2018. gada 1. janvāra lielākā daļa no noteikumiem saskaņā ar šo regulē, regulu e, tiek e, piešķirt otrā līmeņa pasākumiem. To mēs apspriedīsim šodien. Vairāk neko neteikšu, bet sveicu Tilmanu Lūderkungu no DG FISMA Eiropas komisiju, kā arī Jakubu Mihaliku, kurš pārstāv ESMA aģentūru. Vēlos jūs aicināt izteikt īsu uzrunu, ne vairāk kā 5 minūtes, jūs jau esat pie tā pieraduši. Un pēc tam sekos uh, arī izteikumi no mūsu kolēģiem, ierosins aktu ar komisiju, pēc tam ESMA un tad mūsu referenti un ēnu referenti. Lūdzu, ar kungu. Aicināšu sākt, lūdzu. Paldies, labrīt visiem! Šodien mēs vēlētos prezentēt desmit regulatīvos standartus par benchmark regulu tie skar tādus jautājumus kā institucionālā uzraudzības funkcija, kvalitātes kontrola par ievads datiem, metodiku, caurskatāmības prasību. Un visvairāk vēlos uzsvērt arī rīcības kodeksu. Mums ir arī papildu kritēriju būtiskiem benchmarkiem, tālāk benchmark paziņojums, sadarbības eh, apstākļi, uh, un trešo valstu atzīšanas sistēmu. Šie RTS, jeb tehniskie standarti, ir ļoti tehniski, lielākoties eh, tie nosaka, kādi noteikumi ir eh, primārajā regulējumā, runāta esma ir eh, lieliski pastrādājuši un nosūtījuši šo standarts mums, un viņi plāno tos pieņemt bez būtiskām izmaiņām. Izmaiņas, kuras jūs varbūt redzēsiet, ir ļoti nelielas un mūsu skatījumā negroza pašu ESMA benchmark standārtu regulējumu vai saturu. Kā jūs redzēsiet, neviens no grozījumiem nemaina saturu. Es jau uh, paredzu, ka būs jautājumi par kavēšanos standartu pieņemšanā, es par to arī atvainojos. Uh, Mēs arī dažus redakcionālus labojumus veicām, eh, tas arī prasīja zinām laiku. Bet lielākā problēma šobrīd ir rakstiskā tulkošana. Mēs cenšamies pārtulkot visās oficiālās valodās visus šos desmit standartus. Un, ja mēs atzīstam, ka ir kavēšanās ar standartiem. Jā, mums nav problēmas atzīt, ka tā ir mūsu vaina. Mēs vienkārši lūdzam uz jūsu izpratni, ka tulkošana rakstiskā šobrīd ir tik eh, ļoti uh, apgrūtināta, ka viņi ir aizkavējusies ievērojami. Šie ir svarīgi standarti, bet mēs uh, tomēr nepiešķiram tam lielāko prioritāti tulkošanas procesā. Uh, Katrā ziņā eh, pirmā līmeņa regulējums jau bija pietiekami precīzs. Par būtību standartiem nerunāšu vairāk, to atstāšu esma kolēģim. Paldies! Paldies Ludekungam! Tagad dodu vārdu Mihalikungam no esma. Paldies priekšsarētāji, godātie parlamenta deputāti! Paldies, ka devāt esma iespēju piedalīties šodien ekon sanāksmē par um, benchmarku eh, regulu, jeb BMR. Un ESMA ir atbald, atbalstījusi šo eh, priekšlikumu un vēlos arī eh, norādīt pašu būtiskāko. Pirmkārt, ESMA iesniedza 11 tehnisko standārtu projektus 17. gada 30. martā. Tur bija daudz tematu eh, aptvērti. Mēs jau to prezentējām eh, iepriekšējā sanāksmē 8. jūnijā. Un ekon sekretariāts ir arī sagatavojis eh, tādu kopsavilkumu tam visam. Saskaņā ar mērķiem, kas paredzētu BMR pirmajā līmenī, standarti, kurus esmu sagatavoju pagājušajā gadā, ir paredzēti, lai nodrošinātu precizitāti un integritāti. Kur tas ir nepieciešams, esma ir ieviesusi proporcionalitāti, lai atspoguļotu līdz likumdevēju mērķi attiecībā uz šādiem administratoriem kas, un režīmu, kas viņiem piemērojams. Kavēšanās ar RTS eh, piemērošanu rada zināmu neskaidrību visām iesaistītajām pusēm. Un tāpēc ESMA prasa komisijai sniegt pēc iespējas uh, labāku skaidrojumu attiecībā uz um, šiem trešā līmeņa pasākumiem. ESMA jau ir publicējusi konsultāciju dokumentu, kas ir piemērojami administratoriem nebūtiskiem benchmarkiem. Tas notika 29. septembrī. Un šīs vadlīnijas eh, apraksta to, kā administratoriem strādāt ar nebūtiskiem eh, benchmarkiem attiecībā uz pienākumiem, kas saistīti ar uzraudzības funkcijām, ievaddatiem, caurskatāmību metodikai un citiem jautājumiem. Ehm, šī iemesla dēļ ESMA gaida, ka Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī tiks publiskot e, šī, šīs vadlīnijas. ESMA ir sākusi sagatavot arī jautājumu un atbilžu dokumentu saistībā ar BMR, kura mērķis ir veicināt uzraudzības uh, un prakses apkopojumu un izpratni, sniedzot arī skaidrojums par piemērojumām prasībām. ESMA šogad janvārī stāka publicēt ESMA reģistru administratoriem un trešo valstu benchmark, jo pēc pārejas perioda beigām uzraudzītās struktūras Eiropas Savienībā varēs izmantot benchmark tikai tad, ja viņi ir administratori vai pats benchmark ir iekļauts reģistrā. Šis reģistrs, kas ir pieejams ESMA mājaslapā, jau iekļauj 14 administrators, kas ir eh, autorizēti vai reģistrēti saskaņā ar BMR, bet šis skaits eh, visdrīzāk līdz gada beigām dubultosies. Visbeidzot, uz šo brīdi trīs eh, benchmarki ir iekļauti būtiski svarīgākajā sarakstā - Euribor, Eonija un Libor. Ir izveidots divas kolēģijas ar kompetentajiem iestādēm. Pirmajā eh, tiek uzraudzīta Euribor un Eonija, ko vada Beļģijas FSMA, un otru uzrauga Libor, un to vada Britu FCA. ESMA aktīvi darbojās abās kolēģijās attiecībā uz harmonizētu noteikumu piemērošanu saskaņā ar šo regulu un konverģenci uzraudzības pasākumiem. E, ESMA aktīvi piedalās šajā darbā un ESMA ir publicējis metodisko ietvaru, lai sasniegtu uzraudzības konverģenci, piemērojot šo regulējumu, izvēloties arī potenciālos kandidātus e, saskaņā ar e, in, procentu likmi Eh, un tās benchmarku esma ir izveidojusi darba grupu kopā ar ECB un Eiropas komisiju un Beļģijas FSMA. Ceturtā sanāksme šai darba grupai arī notiek šodien Frankfurtē. Darba grupa ir uzsākus konsultāciju procedūru 21. jūnijā, eh, lai identificētu alternatīvas bez riska likmes. Un Tur ir divi privāti eh, aizdevuma likums paredzēts un eiro īstermiņa likme. Vēlos pateikties jums vēlreiz par esmu uzaicināšanu piedalīties šodienas sanāksmē un atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Ja, paldies! Lielas paldies! Nonākam līdz ar to pie mūsu sarunvešanas komandas un eh, došu vārdu Karolīnai. Tā kā paldies! Paldies, komisija un esmu pievienojās mums šodien šai um, kritērija benchmark izskatas uh, punktā. Nacionālās iestādes šobrīd nodarbojas ar praktisko īstenošanu, kas nāk līdzi šo jaunotiesību aktu ieviešanas pasākumiem. Nepieciešama līdzena īstenošana uh, visās valstīs tomēr. Stājoties spēkā šai regulai, jau pirms sešiem mēnešiem ir pienācis laiks beidzot finalizēt atlikušos ieviešanas pasākums un pārliecināties, ka šī regula darbojas atbilstīgi visā, visā tirgu un vis visiem dali, attiecībā visiem dalībniekiem. Pirmām kārtām par ieviešanas pasākumiem BMR gadījumā. Gala ziņojumos ietverti pasākumu projekti, to esmu iesniegus komisija, tas notika martā un jūnijā pagājušajā gadā un tas ir vairāk kā pirms gada. Un līdz ar to tas pārsniedz ievērojami, pārsniedz paredzēto trīs mēnešu periodu, kas paredzēta attiecīgajā esma regulā. Nu, protams, ka esam dzirdējuši paskaidrojumu no komisijas un tomēr gribētu paust savu, ne, paut savu neapmierinātību ar šo kavēšanos, it īpaši ņemot vērā ierobežoto pieņemšanas apjomu. Pirms divām nedēļām komisija nāca klajā ar tehnisko standartu projektu, ļautu parlamentam to izpētīt, un vēlos pateikties komisijai par to. Kā jau teicu, novirze no šiem sākotnējiem pasākumiem ir ierobežota, tomēr atzīmēja, ka komisijas pieejā ir vairāk ierobežotības, nu, piemēram, izmantojot vārdus include, nevis consider to include, pirmajā pantā. Ceturtajā pantā savukārt par eh, tāpat par attiecībā uz uzraudzības komitejas ceru, ka komisija var sīkāk pastāstīt par šīm niansēm, un turklāt arī nevar saprast, kāds ir pamatojums tam, ka šī īstenošana eh, tiek veikta šādi divus mēnešus pēc tehnisko standartu mm, izsludināšanas. Otrā lieta - šie mm, BMR mm, konkrētie benchmarks, jeb kritēriji definīcijas izvēle izraisīs bažas eh, lietotājos, tā kā tas ietver trešā pantā. Tur arī tādi vārdi kā entirely un directly, kas neko grūti interpretēt. Kā arī desmitajā pantā ir šāda nianse. Pirmā līmeņa teksta, pirmā līmeņa pasākuma teksts varētu līdz ar to būt neskaidrs būs arī augstākas piemērošanas izmaksas, un beigu beigās tas varētu radīt slogu finanšu tirgumu Eiropā, jo būs šā, ierobežot šādu kritēriju pieejamība. Tomēr tas, manuprāt, neatspoguļo samērīgumu piemērojumiem, prasībām, konkrētajām e, kritēriju kategorijām, kas līdz šim ir bijis svarīgākais, lai varētu nonākt vienošanos trialogā, panākt vienošanos trialogā. Esam gatavi iesaisties diskusijā par to, kā rast risinājumu, uh, lai izvairītos no juridiskās neskaidrības eh, Eiropas finanšu tirgū. Risinājumos būtu jāatspoguļo tas, ka šie regulējumie datu eh, kritēriji jau ir pakļauti dažāda veida regulējumam, kā piemēram tirgus neizkropļošanas eh, regulai un MIFI 2. Tas nozīmē, ka dat, dat, šī datu kvalitāte ir neapstrīdama un, attiecīgi, uzrauga iestrādes var attiecīgi rīkoties pārkāpumu gadījumā. Mēs uzskatām, ka pirmā līmeņa izmaiņas ir visvēlamākais risinājums šai gadījumā, lai pārliecinātos, ka pastāv regulējuma integritāte kopumā. Šis grozījums eh, varētu tikt ievietots apsvērumos kā skaidrājums par līdzlēmēju darbu netiešā veidā līdz ar to jeb To var iekļaut arī sākotnējā definīcijā. Un mēs pie gala, rez, um, pie gala formulēm varam vēl strādāt. Tāpat arī esmu pārskatā iespējams ievietot zināmas tālākas izmaiņas un tādējādi veidot ilgspējīgu finansējumu pakotni. Es zinu, ka laika grafiks, protams, ir ļoti saspringts. Un tas attiec uz gandrīz visiem um, punktiem šai, šī komite, šai komitejas darbā. Tomēr vajadzētu būt iespējami šo darbam pabeigt vismaz darbu pie vienotiem pabeigt līdz 2020. gada vidum. Tomēr, ja nu nebūs tā, ka šie priekšlikumi un darbs tiks noslēgts galā tad, nu, atbilstīgi, tad gribētu aicināt es izmantot visus instrumentus, kas ir tās rīcībā, lai, nu, tā teikt, jau paredzamos risinājums attiecīgi tomēr īstenot pirmā līmenī. Pirmā līmeņa risinājums eh, ir saistīts ar zināmu spriedzi starp saviem abiem līdzlēmējiem bet mums jāpārliecinās, ka tirgus skar tikai tik lielā mērā, cik tas nepieciešams eh, tā stabilitātei. Es ceru, ka komi, kolēģi un komisēji varēs šādu pieeju atbalstīt. Un visbeidzot, esmu nedaudz nobežīsies par laika grafiku attiecībā uz Euribor reformu un Eonija pārejas posmu. Sākotnējie. Ja termiņi iztecēja iztek 20. gada janvārī, un iespējamās alternatīvas varbūt nebūs iespējams vēl līdz šim brīdim. Turklāt pastāv neskaidrība par procesu. Kā, ko komisija domā par to, cik reāli ir šos grafikas, laika grafikas ievērot un kā izvairīties no tā, ka varētu iespējami rasties pārāvumu tirgū, kas ietekmētu miljoniem kontraktu, eh, tāpēc, ka šāda veida kritērija nebūtu. Noslēgumā atzinīgi vērtēju šo pasākumu īstenošanu un ar nepacietību gaidu turpināt iespēju auglīgi sadarboties pie pārējiem kritērijiem. Thank you very much, uh, Karolīna. Lielas paldies, Karolīna. Tālāk tautas partijas vārdā došu vārdā darījušam Rozatī lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģis Ludaks Nīdermajers, kas ir tautas partijas ēnu referents, šodien nevarēja ierasties šeit. Viņš atvainojas, ka nevarēja būt klāt, un viņš lūdza mani informēt šo komiteju viņa vietā par to, ka bez jebkādām tālākām piezīmēm viņš atbalsta referentu un piekrīt viņas piezīmēm. Viņš turklāt vēlas paust paldies, pateicību tātad referentē par šo darbu pie šī ļoti tehniskā dokumenta, ko viņi faktiski pārmantoja no iepriekšējā uh, referenta un viņš vēl jums visu to labāko. Lūk, tas arī viss. Lielas paldies, saka priekšādātājs, paldies, Darjus. Tālāk sociālisti un demokrāti. Hons uh, Fernandes, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Un šķiet, ka pārāk daudz laika jau ir pagājis. Tieši tā kā kolēģis no komisijas arī teica. pārāk daudz laika prasījusi šī atsevišķo kritēriju un mēru izstrādi attiecībā uz mm, esma īstenojumiem pasākumiem. Un nu pat ir jau pagājuši gandrīz trīs gadi kopš brīža, kad līdzlēmēja šo dokumentu apstiprinājumu. 14. gada sākumā es piedalījos Eiropas parlamenta vēlēšanās laikā, kas bija ļoti sarežģīts Eiropai un arī Spānijai to starp. Tas bija ļoti sarežģīts, tāpēc, ka bija ļoti intensīva ekonomikas un banku krīze tobrīd, un turklāt daudzas finanšu iestādes, nu, tā teikt, bija izdarījušās visai neglīti. Tās bija radījuši dažādi, izmantojuši dažādus radošu grāmatvedības paņēmienus, manipulējuši ar skaitļiem, ar, ar naudu, ko tās bija saņēmuši no eh, patērētājiem un bija izmantojuši dažādu nelegālu, vairāk vai mazāk nelegālu rakstura eh, taktiku. Uh, Nu, tur daž, te runāja par dažādu konkurences tiesību aktiem, kas tika apiet un tam līdzīgi, bet mums ir nepieciešama pārskatām pārvaldība. Tāda pārvaldība, kas ir, tā teikt, tīra, droša un kuras ietveros tiek nodrošināt atbilstīgi finanšu rādītāji. Un e, pirms tam šāda regulēja nebija. Toreiz, kad parlamenta vēlēšanās piedalījos, es solīju, ka Libor Mm, valūtas maiņas kursi un cita veida šāda manipulācijas, kas, tiek, pie, kas tika piedzīvots Eiropā, tiks uh, uzraudzītas un tiks pielikts punkts šāda veida negatīvām izdarībām. Mēs esam nākuši klējā dažāda veida regulējumu, kas piedāvā pārskatāmību un kas ļauj izvairīties no šāda veida situācijas atkārtošanās nākotnē. Mēs taču mm, šo tiesību aktu izskatījām šeit parlamentā un citur. Uh, par, parlamentu padomu panāca vienošanos, piemērotu vienāšanos, kas ļautu vismaz minimizēt šāda veida manipulācijas iespējas ar Lidboru, piemēram, un tam līdzīgi. Un cik gadi ir pagājuši? Ir pagājuši trīs gadi, un joprojām šis tiesība akts nav īstenots, nav ieviests. Es, kā jau teicu, ir pagājis daudz par daudz laika um, kopš tā pieņemšanas. Visi šie dažādie deleģētie akti un regulas ir pieņemtas. Tāpat arī pastāv zinām pretestība no nozares pāriet uz tiem kritērijiem, kas tiek ietverti šai regulējumā. Parlaments, komisija un visa veida uzraudzības iestādes šķiet piecieš šo situāciju. Es nesaprotu, kāpēc. Un tāpēc es gribētu mm, šobrīd teikt, ka mums vajadzētu šo procesu pātrināt. Šie lēmumi ir jāpiemēro straujāk, šie lēmumi ir vajadzīgi, lai regulējums spētu darboties. Un tāpēc. E, nu, pa, paskatīsimies uz šiem kritērijiem un uz regulējumā iekļaujamiem kontraktiem. Uh, saprotu, ka ir radušās zināmas bažas, neskaidrība attiecībā uz pieņemto tekstu. Un atļaujas šiem kritērijiem eh, attiecībā uz konkrētiem izņēmumiem, tātad nu, ir saistīta ar pavisam konkrētiem kritērijiem. Respektīvi, šie kritēriji ir sagatavoti pamatojoties tādiem datiem, kas tiek pakļauti pāraudzībai. Bet tas nozīmē, un tas nozīmē, ka prasības varētu būt mazākas, bet savukārt tie kriteriji, kas tiek sagatavoti pamatojoties uz cita veida datiem, būtu regulējumi striktāk. jo šajos gadījumos, kā jau saku, kritēriji noteikti pamatoties uz citiem kritērijiem, un līdz ar to pastāv iespēja manipulēšanai. Tātad mums jāpārliecinās, ka uzraudzības aģentūra šo situāciju risina, jo tas, ko ar šo tiesību aktu vēlamies pateikt, ir ļoti skaidrs. Vēlamies, lai šeit būtu atsaucas rādītā, rādītā regulējamajos datos un tur ir tādi, nu, tādi, tādi radītāji, kas būtu jāregulē mazākā mērā. Bet, ja šie kritēriji izstrādāt pamatoties uz citiem kritērijiem, tad tādā gadījumā tiem būtu iespējams manipulēt. Līdz ar to mums jāvirzās uz priekšu un jādara tas, kas regulējumā paredzēts. Nezinu, cik lielā mērā iespējams apgalvot, ka šīs juridiskās neskaidrības, šī palēkā zona, tā teikt, varētu dot pamatojumu, jeb iespēju tādai masīvai kritērija izstrādē tieši no regulētiem datiem. Es, ne, es nevēlētos, lai tas tā notiktu. Nākamgad atkal ir parlamenta vēlēšanas. Ceru, ka varēšu atgriezties pie saviem vēlētājiem Spānijā un teikt, ka Libor un procentu maiņu likmes un visi citi šie um, izēvielu rādītāji un tā tālāk netiks pakļaut manu, manipulācijām, nu, jo es taču to apsolīju pirms četriem gadiem, bet joprojām pastāv milzīgi šaubas un neskaidrības ar šo tiesību aktu piemērošanu. Tas ir jāatrisina ļoti strauju un um, pātrināti, jo ir skaidrs, ka šajā gadījumā tas piemērots netiek. Lies paldies tālāk! no zaļo grupas. Neviens šeit nav, ne no ekāra, ne no zaļajiem, no goja. E. E FDD, ENF arī nē, šķiet nav pārstāvētas. Neviens nav lūdzis vārdu. Šai brīvā mikrofona procedūra arī neviens nevēlas izteikties, līdz ar to skatos uz iestādēm. Un varbūt vēl pirms atkal dosim vārdu komisijai un esmai, ja? Lūdzu. Lūders kungs, jums pirmie vārds. Jā, paldies. Tika uzdot tāda virkni jautājumu, kurus centīšos arī atbildēt. Es domāju, ka svarīgākais no tiem ir šis jautājums par regulēto datu kritērijiem. Mēs apzināmies, ka šeit pastāv zinām problēma. Šis jautājums ir ticis apspriests, esam veikuši arī pētījumus. Tas no, apspriešana notika septītajā trialogā par kritērijiem Tas notika 15. gada beigās, un jā, jau tobrīd tika konstatēts, ka Eiropas parlaments vēlas izvērst definīcijas aptvērumu tā, lai mēs varētu izmantot arī starpniekus, vidutājus, datu ieguvēju, un padome bija pret to jo viņi teica, ka šāda veida starpnieki netiek regulēti, tās ir neregulētas iestādes, un līdz ar to varētu notikt manipulācija šajā starpnieku posmā. Komisija vienmēr centusies samierināt abus viedokļus un teikt, ka jebkurā gadījumā arī šie starpnieki taču, eh, kas tiks nodarbināti šai gadījumā lielākoties, būs APA, jeb tālāk, ja šie dati nāk tiešā veidā no APA, tad tādā gadījumā, šai gadījumā tieši tāda paša izņēmuma tiktu piemērot. Tātad nevis uh, Ehm, šie dati nenāktu tieši no regulētā tirgus, kas ir ļoti strikti kriteriji, un to tobrīd atbalstīja padomu. Mēs teicām, ka, ja pastāv starpnieki, tad starpnieki paši par sevi jau tiks ehm, uzskatīti par derīgu datu avotiem, jo viņi arī tālāk tiek pakļauti regulējumam, piemēram, apstiprinātās publikācijas sistēma, publi, publiskošanas sistēma. Mēs domājam, ka arī šajā gadījumā vēl varētu izskrīt iespēja rast kompromisu, jo mēs atceramies, kāds bija šis trilogu vēsturiskais process, bažas, bet tika pausta skepse par šiem vidutājiem, kas manipulētu ar datiem, bet īpaši tajā gadījumā, ja dati nāk no vairākām regulējumām vietnēm. Tāpat laikā gribu skaidri pateikt, ka mēs šo problēmu apzināmies, un eh, ja līmeņa, pirmā līmeņa izmaiņas gadījumā mēs to uzskatītu par tādu produktīvu virzību uz priekšu. Es te gribētu tikai atgādināt, ka vēsturiski uh, E, nu, te ir tādas arī nu, dziļākas saknes šai prasībai konkrētās dalībvalstīs. Tas tika sasaistīts ar tiešu datu piegādi no regulētajām vietnēm bez neregulētu starpnieku iesaistas. Bet ir, pieejams ir izcinājums, uz ko norādījām, respektīvi šies APA iestādes. Ja ar to nepietiek, ja ir vajadzīgs likumdošanas izmaiņas, tad tādā gadījumā mēs centīsimies pēc iespējas lielākā mērā konsultatīvi jums palīdzēt šādu izmaiņu konstruēšanā. Referentes jautājums par uzraudzības funkciju. Mēs to padarījām par obligātu, respektīvi, ka ir pārstāvi no citām eh, struktūrām, konkrētāk tām kontrolētām, kas piedāvā ne to aktīvu vērtības ieguldījumu, investīciju fondiem. Tā tā, es domāju, tā ir laba pārvaldība, jo pamat ieguldītāji ir daļa no uzraudzības funkcijas. Tātad te mēs esam mainījuši situāciju, kā jau referenta norāda. formulējums, kas būtu jāietver. Es vienkārši, nu, tātad, kad, nu, tiek teikts, ka including nevis should include, jo tādā veidā tiek nodroš, nodrošināta integritāte, tātad līdzdarboties galvenajiem datu ieguldītājiem, tādā veidā nodrošinot šo integritāti kopumā. Jo tie, kas piedāvā ne to aktīvu vērtību, ir galvenais spēlētājs šajā kontekstā, un arī viņiem līdz ar to vajadzētu atrasties uzraudzības komitejas uh, Eh, ietvarām, nodrošinot labu pārvaldību. Mēs arī zinām, ka nepieciešams pabeigt darbu pie Eonijas un Euro, Euribor, kā jau esmu norādījusi to. Pastāv kopīga darba grupa starp vairākām iestādēm, to starp Beļģijas regulātoru, kas ir atbildīgs par Eonija un Euribor Eiropa, ECB, ESMA un Eiropas komisiju. Un šī darba grupa šobrīd pērta alternatīvas un bezriska likmes. Un tas dos arī ieguldījumu šo abu rādītāju izstrādē, tad, kad būs novērsta juridiskā neskaidrība, un tā to šobrīd pastāv, respektīvi, kurā brīdī šīs kritērija saņems autorizāciju, bet tam vēl ir nedaudz laika, jo, kā tika norādīts, kaut un to darīja ESMA, un referente mums joprojām vēl ir pārējais posms paredzēts līdz 2020. gada 1. janvārim. Tātad laiks šo jautājumu risināt vēl ir, lai izvairītos no tālākšu ieguldījumu samazināšanās un šie kriteriji varētu tikt autorizēti. Ja tas tomēr nebūs iespējams, tad tādā gadījumā, protams, uh, sastapsimies ar situāciju, kur pārejas periods, kad tie var tikt izmantoti bez autorizācijas, iztek šai minētajā 20. gada 1. janvārī. Nu, es, mēs esam daļa no šīs darba grupas, pētam šo jautājumu, bet gribu atgādināt, ka mums joprojām vēl ir visa šī gada atlikusī daļa darba pabeigšanai un vēl arī viss nākamais gads, lai šo jautājumu tiešām arī atrisināt. Es ceru, ka arī regulātori kuru uzdevums ir autorizēt un uzraudzīt šos kritērijus, darīs savu darbu. No otras puses, protams, ja ir tādi mēri, kas jāīsteno mūsu līmenī, mēs esam pilnīgi noteikti atvērti atkal konsultāciju sniegšanai par to, kā to iespējams panākt. Bez kaut kādiem papildus feizinu vai īstenošanas probl pro jautājumiem, problēmu jautājumiem. Uh, jo tiešām šie divi kriteriji ir jā, jāplēš darbībā. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Nu, tad tālāk vajadzēšu esmas pārstāvēm uh, Mihalika kungam, vai jums vēl kas sakāms? Paldies, priekšādātāji! Varbūt pavisam īsi par regulējumu, regulēto datu um, kritērijiem un šie vārdi entirely un directly, kas tiek izmantoti um, dokumentā attiecībos trešo pušu iesaist datu mm, vākšanā. Un tāpat arī pirmajā pantā, pirmajā punktā, 24a šķiet, teikts, ja administrators saņem uh, datus no trešo puses pakalpojumu sniedzēja, un ir izveidota atbilstīga sistēma un kontrakts ar šo mm, datu sniedzēju, kas atbilst attiecīgajiem regulas, attiecīgam regulas pas, prasībām, tad šie, kredīt, kre, šie kriteriji joprojām kvalificējas kā regulētu datu kriteriju, un mēs esam gatavi turpināt strādāt kopā ar līdzlēmējiem, lai šīs attiecīgās problēmas risinātu. Uh, pašreizējā pirmā līmeņa redakcijā un pašreizējā instrumentu pieejamības ietvarā. Uh, Tāpat laikā mēs, protams, turpināsim uzraudzīt pirmā līmeņa kritērijus, lai šīs izmaiņas būtu pietiekami, nu, tādas maigas. Paldies. Lies paldies, saka priekšādātājs. Gala piezīmes no referentes. Karolīna. Paldies priekšādātā, paldies arī ēnu referentiem par komentāriem. Paldies komisijai un ESMA par to, ka atbildējāt uz jautājumiem. Regulēto datu kritēriju piezīmes eh, jau izteica Fernandes kungs, tās vērtēja atzinīgi, bet tā kopā ar komisiju arī strādāsim. Papildus eh, vēl piezīme par izšķirīgajiem kritērijiem. Te gribu komisijai teikt, ka, protams, vēlamies pārliecināties, ka šeit nenotiek kaut kādas liekas eh, kļūmes pārāvumi finanšu tirgu, un, protams, šim procesam uzmanīgi sakosim līdz turpmākos mēnešus. Tie visi komentāri arī no manas puses. Paldies! Es paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to šīs darba kārtības punkts ir izskatīts. Pūkstens desmitos paredzēts nākamais darba kārtības punkts, tāpēc tagad neliela pauze līdz pūkstens desmitiem. So, hello everybody, we continue our meeting. Labrīt visiem, turpināsim mūsu sanāksmi. Man ir viens paziņojums. Ekon NV trialogs par EMA e, pārlikšanu un Eiropas e, banku iestādes e, trialogs notika 9. jūlijā. Līdzlēmēji ir um, vienojušies jūnijā par to, ka uh, politiskie jautājumi, kuri vēl bija aplikuši neatrisināti, un Eiropas aģentūru um, vietas noteikšana vēl nav notikusi. Un mēs ceram, ka uh, sarunas uh, noritēs pietiekami ātri, un ceram, ka e, tas noslēgsies Austrijas prezidentūras laikā. Nākamais ir ceturtais, piektais un sestais darba kārtības punkti regula, ar kuru groza regulas par integrētajiem finanšu tirgiem, par, um, um, par dažādiem šiem te, um, par dažādām regulām, Prieksēdētājs nolasa veselu virkni regulu numuru, kurus jūs varat redzēt darba kārtības ceturtajā punktā. Tā, uh, 10, 11 from 2016 and 2017, 11, 29. To translate it, we speak about the... Tātad, mēs eh, runājam par ISA pārskatu un ir ieradušies abi līdzreferenti. Es ceru, ka visi ir izlasījuši vakardien izsūtītos ēpastus, kurā parādījās šis teksta uz, uzmetums. Šodien mums ir prezentācija un došu abiem līdz referentiem vārdu. Un pirmajam dodu vārdu Burkhartam Valcam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi. Priekšsēdētājs jau tikko runāja par to, ka ziņojuma projekts ir vakar vakarā jums e, izsūtīts. Es kopā ar e, līdzreferenti vēlos atvainoties par to, ka tas noticis tik vēlu. Sākotnēji mēs tā nebijām plānojuši, bet beigās mēs līdz pat pēdējai minūtei vēl turpinājām sarunas starp e, visiem referentiem. Tagad esam sagatavojuši ziņojumu projektus un spēruši pirmo svarīgo soli trijiem komisijas priešlikumiem, vairāk kā 300 lapspuses kopumā sagatavotas. Deviņu mēnešu darbs ir noslēdzies, esam pavirzījušies tālāk nekā padome. Skaidrs eh, kļuva arī tas, ka ne visos jautājumos bija iespējams mums vienoties, kā jūs to noteikti ātri pamanīsiet, iepazīstoties ar ziņojumiem. Bet vispirms par to, par ko varējām vienoties. Attiecībā uz Eiropas uzraudzības iestādēm, šīm ESA aģentūrām, Mēs vēlējāmies eh, stiprināt eh, proporcionalitātes, jeb samērīgumu principu. Tas ir regulās iekļauts. To mēs vēlamies arī uzraudzības rokas grāmatā un eh, noregulējumu rokas grāmatā šīm aģentūrām iekļaut attiecībā uz finanšu iestādēm, lai tas arī turpmāk vairāk tiktu ņemts vērā. Tāpat arī apelācijas valde. Viņiem arī ir jāizmanto samērīguma princips savās pārbaudēs un vēlamies e, lielākas tiesības piešķirt e, iesaistītajām pusēm, lai tās varētu ESA aģentūrām e, palīdzēt vairāk pārstāvot konkrētas interešu grupas. Otrakārt, mēs varējām vienoties arī par to, ka eh, ir nepieciešams eh, nodrošināt piekļuvi protokoliem no sanāksmēm lēmēji struktūrās. ESA aģentūras, šīs uzraudzības aģentūras eh, nevienmēr šobrīd šos protokols dara pieejams. Galu galā viņiem ir publisks pienākums veikt demokrātisko kontroli, un Tādēļ ir nepieciešams arī publiski redzēt viņa darbu. Trešā lieta. Mēs varējām arī vienoties par uzraudzības iestāžu mandātu precizējumu, kas jau sen mums ir ļoti svarīgs jautājums. Tur būtu jārunā par uzraudzības iestāžu uh, Eh, mandāta ierobežojumu vai sasaistīšanu ar Eiropas Savienības iestāžu darbu, arī definīcijas attiecībā uz uh, eh, Q&A šiem jautājumiem un atbildēm, kas līdz šim ir bijuši tādā pelēkā zonā eh, uzraudzības aģentūrām. Jautājums un atbildes nav saistošas Tāpēc ir vispirms jāpārbauda, vai nacionālās eh, kompetentās iestādes nevar sniegt precizējumus. Un vienojāmies arī par to, ka uzraudzības iestādēm eh, vadlīnijas ir jāsadala pēc piekritības. Un ir arī augstāks slieksnis eh, pārbaudē, vai mandāts ir ievērots tātad divas trešdaļas balsojumā ja vadlīnijas ir pēc pašas iestādes eh, in, iniciatīvas rada, eh, tas tad eh, tur ir zemāks slieksnis, parastais vairākums der balsošanā. Katrā ziņā Eiropas Savienības iestādēm, mm, parlamentam, komisijai padomēm ir iespēja prasīt pamatojumu vadlīnijām un vai arī prasīt iestādēm atsaukt vadlīnijas. Ir stiprināta arī apelāciju valde, kuram ir ne tikai kompetence vajadzīga attiecīgajā jomā, bet arī e, vēlme paplašināt viņa darbības jomu un ņemot vērā jau pieminēto samērīgumu. Tad mēs vēl varējām vienoties attiecībā uz konsultācijām ar iesaistītajām pusēm. Mēs vēlamies stiprināt šo aspektu Šīs konsultācijas vajadzētu organizēt tad, kad ir runa par vadlīnijām. Konsultācijām jābūt plašām un jānodrošina pietiekami dažāda, dažādība attiecībā uz eh, tām pusēm, kas tur ir iesaistīts tad mēs vēl varējām vienoties par augstu kvalitāti prasībās attiecībā uz personām, kas ir šajās e, dalībnieku grupās, jo tur ir aizvien lielākās atbildības līmenis. Šīm iesaistītajām pusēm jātiek iesaistītiem arī e, jautājumu un atbilžu sagatavošanā. Vēl mēs varējām vienoties par Eiropas parlamenta līdzdalību attiecībā uz Eiropas uzraudzības iestāžu vadītāju, jeb vadības līmeņa iecelšanu. Mēs eh, uz to arī orientējamies SSM un SRB kontekstā. Vēlamies šo izvēles procesu turpmāk padarīt vēl caurskatāmāku, nodrošinot līdzsvaru starp iestāžu kontekstā, starp komisiju padomu un, padomi un Eiropas parlamentu. Septītkārt. Varējām vienoties arī ar to, ka starptautiskā līmenī uzraudzības jomā mums ir jāstiprina, lai labāk arī koordinētu mandātu Eiropas līmenī par uzraudzības aģentūru līdzdalību starptautiskās struktūrās šī prasība būtu arī turpmāk jāsaglabā un viņu loma jāstiprina. Vienlaicīgi uzraudzības aģentūru uh, ziņā viņiem būtu jāprasa no savas uzraudzības e, valdes e, pilnvarojums piedalīties starptautiskās struktūrās. Astotkārt, uzlabojumi normatīvajā procesā, it īpaši attiecībā uz standartu noteikšanu caur RTS un ITS. Arī šeit mēs esam mācījušies eh, no iepriekšējā darba, uzlabojot eh, plānošanas eh, spējas. Vēlamies komisijai lūgt turpmāk labāk plānot šo procesu. pēdējos gados esam daudz redzējuši tādus um, ātros labojumus no komisijas puses, vēlamies, lai tas viss notiktu prognozējumāk. Tālāk ziņojumā mēs prasām realistiskāk pieeja attiecībā uz stresa testiem. Nu, mēs vēlamies šos stresa testus vairāk balstītu uz pašreizējo regulējumu, kur būtu gan bāzes scenārijs, gan arī tāds um, negatīvāks scenārijs. Devītais punkts. Peer reviews uh, kā pārbaužu instrumentu izmantošana tātad e, attiecībā tieši uz uzraudzības praksi. Piemēram, tad, kad e, uzraugiem e, tiek pārmest nepietiekam uzraudzību, bet arī jāpārbauda ir, vai Eiropas Savienības likumdošana ir ievērota. Desmitkārt, varējām arī vienoties par to, ka ir jāsamazina birokrātiskais sloks, īpaši attiecībā uz uh, outsourcing principu izmantošanu, eksante paziņojumu. Tos mēs vēlamies e, izskaust. 11. Attiecībā uz e, datu e, pieprasījumiem no uzraudzības iestāžu puses. Šeit mēs vēlamies nākotnē vienkāršot pašreizējo sarežģīto komisijas izveidoto sistēmu un līdz ar to arī ierosināt uh, lai eh, turpmāk nebūtu eh, šādi naudas sodi, kā tie paredzēti šobrīd. Tātad tie būtu jāsamazina. 12. Varējām vienoties par stiprāku, stingrāku budžetu kontroli, izveidējot, izveidojot iekšējās, eh, iekšējā audita komiteju. 13. Punkts, kas man ir pašam ļoti svarīgs ESMA tiešo kompetenču sašaurināšanu. Mēs atbalstījām komisijas priekšlikumu um, vai, vairākos, uh, vairākās regulās un arī prospektu direktīvā. Un cerams, ka mēs saņemsim arī atbalstu no kolēģiem šeit komitejā. Un tagad esmu nonācis pie ESRB Man un Pervanšai bija iespēja piedalīties jūnija eh, sanāksmē šai struktūrā un konstatējām, ka SRB pašreizējā pārvaldības struktūra ir jāmaina. Šajā īsajā laikā mēs eh, eh, apspriedām rīkotāju direktoru, tad managing directoru pozīcijas e, izveidošanu, bet neesam vēl nonākuši pie tāda kopīga risinājuma. Katrā ziņā SRB regulā mēs e, vēlamies uzsvērt, ka viņiem ir jārīkojas ārpus ECB mandāta lielok, liekot lielāku uzsvaru uz konsultācijām ar iesaistītēm pusēm, un viņiem ir jāveido arī lielāka nozaru specifiska kompetence. Tā tad eh, banku joma eh, būtu vairāk eh, jāņem vērā, un jāpievērš arī lielāka uzmanība citām nozars daļām. Pēc visiem šiem daudzajiem pozitīvajiem punktiem, kurus es jums uzskaitīju, tagad vēlos pievērsties arī tiem jautājumiem, kur mēs nevarējām vienoties. Un, nu, tie būtu sekojušie temati. Pirmkārt, nevarējām vienoties par strateģisko uzraudzības plānu. Es nevēlos to padarīt par tādu skolotāju skolēnu attiecību režīmu, bet uh, nacionālais eh, līmenis bieži vien ir attaisnojams. Ehm, mums nevajadzētu aizmirst, jo vairāk dokumentu nevienmēr nozīmē labāku uzraudzību. Kopumā es neesmu par to, lai mazinātu spēku nacionālajām iestādēm, kā to ierosina komisija. Es ticu kompetencei un izpratnei vietējā līmenī, kā to dara arī ECB savā atzinumā par eh, uzraudzības aģentūru pārskatīšanu. Tālāk mēs nevarējām vienoties arī par pārvaldības vairākiem aspektiem. Mēs apzināti šajā ziņojumā šo iekļāvām gan izpildu valdi, gan uzraudzības valdi kā alternatīvs risinājums attiecībā uz finansēšanu pašreizējo sistēmu. Mēs vēlamies saglabāt šo sadalījumu Eiropas Savienības līmenis un nacionāls līmenis, bet neesam uh, varējuši vienoties, cik lielā mērā varētu iekļaut vēl privāto finansējumu. Vēl viena lieta, kas mums uh, palika neatrisināta un nespējām rast kompromisu par to, ir attiecībā uz atsevišķām šo uzraudzības aģentūru tiešajām kompetencēm. Mēs nevarējām vienoties, eh, jo es esmu par tādu restriktīvāku pieeju, jo da, daž, eh, daži tiesību akti, kā prospekta direktīva vai benchmark regula, tikai nesen stājušies spēkā. Līdz ar to ir apšaubāms tas, vai uh, tik īsi pēc to pieņemšanu šie tiesību akti jau būtu jāgroza. Un beigās mēs tā arī nespējām vienoties par jautājumu saistībā ar CCP pārvaldību un e, tematu ilgspējīgs finansējums. Mēs labi apzināmies, ka tiesību akti šajā jomā vēl nav pilnībā izstrādāti, līdz ar to eh, arī to ietekmes ņemšana vērā eh, uzraudzības aģentūru pārskatīšanā ir grūti izdarām. Manuprāt, ir skaidrs, ka komitejā mums vēl diezgan daudz, kas ir darāms tuvākajās nedēļās, mēnešos Manuprāt, šie um, ziņojumi arī parāda neapmierinātību ar komisijas priekšlikumu, kas nozīmē, ka mēs šeit parlamentā nevarēsim ātri vienoties un arī padomu nevarēs ātri vienoties. Un ja mēs vēlamies apvienot spēkus Eiropas uzraudzības iestādēm, un er, nacionālajām uzraudzības iestādēm. Jo tieši tas būtu mans mērķis. Nevis izspēlēt šos divus līmeņus vienam pret otru, bet strādāt kopā. Un manā skatījumā komisijas priekšlikumu to pašreizējā e, formā nav īsti tas labākais e, pamats, un tos vajadzētu uzlabot. Pie tā es arī centīšos strādāt turpmāk, un esmu pārliecināts, ka EPP e to noteikti darīs arī nākotnē šeit komitejā. Katrā ziņā es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktu paldies ekon sekretariātam, it īpaši mūsu abiem palīgiem par lielisko saturīgo un arī administratīvo palīdzību. Paldies manai līdzreferentei ka, par darbu, kas nevienmēr bija vienkārši, bet to mēs arī, es domāju, nesagaidījām Un noslēgumā varu sacīt, ka ļoti daudz enerģijas pēdējos mēnešos ir ieguldīts šajā darbā. Un tas nav gājis e, tikai šajās ziņojumos bet arī attiecībā uz atsevišķiem grozījumu priekšlikumiem Tas, cerams, būs noderīgi arī tuvākajās nedēļās. Paldies! Eh, eh, paldies! Eh, paldies Balts kungam! Un tagad dodu vārdu līdz referentē Pervanšai Beresai lūdzu. Paldies! No savas puses. Vispirms es vēlētos atvainoties ka um, mums eh, ir laiks tāds, kas tas ir, un, eh, piemēram, eh, jūs redzat, ka mēs um, mēģinām kaut ko darīt ar komisijas piedāvāto priekšlikumu, un kopā ar līdzreferentu mēs mēģinām to uzlabot. Laiks ir pagājis, un um, Un uh, mums ir jāmēģina rast tāds līdzsvars, ko tad mēs vēlamies šajā priekšlikumā. Un kā jau Burhards eh, teica, tā tad Burhards to teica kā noslēguma vārds, un tie būs eh, mani ievadvārdi. Mēs sadarbojoties šajā parlamentā, sadarbojoties ar uh, tautas partiju, un, protams, tautas partijai savukārt ir jāsadarbojas ar mums sociālistiem. Mēs esam ieguvuši ļoti labu pieredzi šajā sadarbības darbā, un patiesībā mums varbūt izēja punkti bija pietiekami dažādi, un atrast kopīgu nevienmēr ir viegli, bet mums tas ir izdevies. Nevienmēr kompromiss ir pieņemams visiem, bet um, Mums ir izdevies panākt vienošanos, kas šobrīd ir visu priekšā, šis teksts. Un um, mēs um, mēģinājām gan vienoties par kopīgi pieņemamo visiem, gan arī rast tādu jēgpilnumu. Bet uh, tagad par detaļām runājot, mans uh, līdzreferents jau pieminēja, kur tad ir tie punkti, kuros mums neizdevās uh, panākt vienošanos. Uh, Es eh, vēlētos eh, pieminēt šo te mm, mērķi, pakē mērķi, kas ir eh, parādījies jau darba dokumentā, bet ehm, mēs mēģinājām pēc iespējas vairāk vienoties un samazināt šos punktus, par kuriem mēs nebijām vienoti. Šajā, šajos dokumentos pie šiem trīs failiem strādājot, Patiesībā atbildīgās iestādes dalību valstīs to kompetence mm, nevienmēr ir vienāda, un mēs vēlējamies nodrošināt vienādus noteikumus Eiropas līmenī. Tas ir saistīts gan ar proporcionalitātes principu, tā arī, protams, tādas kopīgas kultūras iedibināšanu, un, protams, ka mēs nevaram detalizēt atrunāt kompetento iestāžu detalizētas darbības e, variantus. Bet um, mēs mēģinājām tomēr veidot tādu kopīgu Eiropas e, skatījumu. Burkhards Balts e, jau pieminēja, bet es vēlētos varbūt doties nedaudz niansētāk pieskaroties šim dokumentam. Burhards eh, jau teica, ka Burhards jau pieminēja varbūt viņa prāt svarīgos eh, momentus, es tagad pieminēšu man svarīgos. Runājot par komisijas priekšlikumu un eh, īpaši par parlamenta lomu, par parlamenta iesaistīšanos, par to, ka komisijas priekšlikumā, piemēram, 10. Desmit, līdz 16. punktam, tur tiek definēta vesela virkne šo uzraugošo iestāžu. Tā tad eh, likumdošana otrajā un trešajā līmenī runājot. Komisija to vispār nav pieminējusi savā priekšlikumā, un mums vajadzēja tekstā ierakstīt to, kas mums šķiet svarīgi, piemēram, parlamentam, kas šķiet svarīgi. Uh, Un um, debatēs, pirms mēs uh, sagatavojām šo tekstu, tas arī izskanēja. Mēs vēlējāmies uzsvērt to, cik svarīga ir konsultācija loma, un mēs vēlējāmies tādu skaidrāku uh, definīciju, kādi būtu uzdodamie jautājumi. Un um, Mēs vēlamies, protams, izveidot likumdošanu, kas būtu viennozīmīgi tulkojama. Un um, dalību valstu atbildīgās iestādes uh, pēc tam dabūs īstenot šos noteikumus. Priekšlikumā, komisijas priekšlikumā tā tad uh, īstenojamā, īstenojamās uh, prasības tagad iziešu tām cauri viena pēc otras. Par stratēģisko aspektu runājot, Burkhards Balts jau pieminēja, ka tas bija viens no momentiem, par kuru vienoties neizdevās. Tomēr mēs esam vienoti idejā, ka ir jābūt stratēģiskās uzraudzības plānam, kas būtu Eiropas līmeņa. Un tad atbildīgās dalību valstu iestādes tām būtu jāīsteno šis eh, kopīgais uzraugošais plāns. Protams, mēs saprotam, ka eksistē atšķirības un eksistē dažādi rīcības modeļi dalību valstu uzraugošajās iestādēs. Par eh, inspekciju lomu mēs e, vienojāmies par e, tādu rīcību, kas e, neparedz šo te. Um, tas arī bija mūsu kompromisa punkts, jo, piemēram, ir nepieciešams mainīt patreizējo rīcību un jāmācās no pagātnes kļūdām. Piemēram, ja kādā dalību valstī uzraugošā iestāde nedarbojas pietiekami adekvāti, tad eh, vajadzētu izveidot inspekciju, kas pārbaudītu šīs um, iestādes rīcību. Tātad kādas citas valsts pieredzējušākas eh, valsts iestāde varētu veikt šo uzraudzību. un tad eh, tapta nopublicēts eh, ziņojums vai atskaita. Mēs um, arī vienojāmies, ka vajadzētu eh, noteikt tādu nošķīrumu Eiropas iekšienē un ārienē. Par ehm, šo līdzsvara režīmu mēs esam piedāvājuši to, ka e, parlaments tiktu iesaistīts regulāri e, par 35. pantu runājot. Es e, saprotu, ka mēs esam lielā mērā komisijas priekšlikumu atvieglojuši, jo komisija bija piedāvājusi ārkārtīgi ambiciozu tekstu, un mēs uzskatām, ka patreizējā brīdī tas e, jau gāja pārāk tālu. Un tomēr mēs eh, vēlamies eh, šo pantu redzēt tādā teksta redakcijā, kā mēs to piedāvājām. Par šīm iesaistītajām pusēm vai iesaistīto pušu grupām mēs eh, tātad vēlējāmies specifiski atrunāt to tātad no vienas puses uh, lielie spēlētāji, tā tad būtu 13 lielie spēlētāji un 13 no tā kā otras grupas, un tad vēl būtu 4 eksperti. Par eh, pārvaldību arī šeit eh, mēs eh, nebijām vienoti, bet nu gala beigās jau mums bija jāvienojās, un mēs nācām klajā ar oriģinālu priekšlikumu, tātad izveidot tādu izlases komisiju, kas um, varbūt um, varētu tā niansētāk izanalizēt šos uh, finanšu tirgus. Un noslēgumā. Jautājums, um, par to, kur tad piedalīsies eh, šīs. Piedalīsies šajās sarunās. Tātad eh, šobrīd eh, tās ir dalību valstu uzraugošās iestādes, bet aģentūras patiesībā nodarbojas ar uzraudzību. Līdz ar to, ja būs šāda Eiropas aģentūra, bet um, Aģentūra nodarbosies ar noteikumu īstenošanu, bet eh, dalību valstu iestāde būs eh, tā, kas eh, reāli izpildīs šos noteikumus. Tā tad, jā, mēs strādājām ļoti veiksmīgās sadarbības garām. Es uzskatu, ka tas bija ļoti svarīgi, un komisijas priekšlikumu mums ir izdevies uzlabot, es uzskatu. Kā jau Burkhards Halts eh, teica, es eh, ļoti īsi izskriešu cauri tiem punktiem, kur eh, mums neizdevās vienoties. Vai arī, kur mēs esam nākuši klajā ar citiem priekšlikumiem. Tātad šī uzraugošā iestāde. Burkars Balts jau teica, ka um, mēs atbalstam komisijas priekšlikumu par šo pārvaldību, un esmu tādējādi būtu iespēja īstenot to vienošanos, kas ir panākta parlamentā tieši par esmas lomu šajā uzraudzībā. Mums eh, neizdevās eh, rast vienošanos citos jautājumos. Par um, ilgtspējīgu attīstību un uh, to, kā ilgtspējīgas attīstības ideju vajadzētu iestrādāt arī aģentūras uh, darbības un iedibināšanas modelī. Konkrēt runājot par esmu mēs eh, vienojāmies, ka eh, komisijas piedāvātais definējums saglabāsies, bet eh, mēs vēlējāmies, lai aģentūras rīcība būtu varbūt neansētāk atrunāta. Un mēs vienojāmies, ka pieminēsim arī Eiropas centrālo banku Tā tad um, es vēlētos, lai Eiropa tiktu stiprināta savā lomā un um, piemēram, sarunas, uh, kas uh, notiks par slaveno PEP, tātad uh, par pensiju sistēmu, kad komisija dos mandātu EOPA tad arī mēs parlaments vēlētos kaut ko teikt šajā sakarā. Un mēs e, vienojāmies, ka uzraudzī, uzraugošās kolēģijas loma ir jāstiprina. Un, e, protams, e, par apdrošināšanu runājot, tad dažādi pakalpojumi ir ļoti svarīgi. Un Iespējams, ka par šo tematu runājot, mēs iesniegsim grozējumus. Jā, šķiet, ka es runāju pietiekami ilgi un tomēr nevarēju niansēt pieskarties visiem svarīgajiem punktiem, un tomēr uzskatu, ka es esmu sniegus jums ieskatu uh, mūsu sadarbības rezultātos vismaz īsumā, un esam pārliecināti, ka gala beigās mums ar līdz referentu izdosies vienoties un vēlētos pateikties par šo sadarbību. Vēlētos pateikties arī ēnu referentiem un pilnīgi visiem, kuri piedalījās šajā darbā. Paldies visiem! Yeah, thank you very much. Uh, then we come to the shadow report. Paldies, un tagad uh, došu vārdu ēnu referentiem. Neviens no ECR nav. Alde, Volfklīns lūdzu. Herzīgi, dank. Lielas paldies, paldies priekšsādātāju. Paldies arī abiem līdzreferentiem par ziņojumu. Nezinu, vai man vajadzētu priecāties par to, ka šī lēso sagatavot vēl līdz brīvdienām, jo, nu, faktiski tas nozīmē, ka man vajadzēs uh, Ehm, par, ar to visu nodarboties, lai gan man šis ziņams, protams, šķiet interesants, tas vienlaikus būs arī visai izaicinošs darbs, tad tādā gadījumā šim atvaļinājumam man gan vēl nav bijis laika. Nu, kopš vakardienas vakara šo ziņojumu izstudēt, izpētīt, var tikai balstīties uz to, ko dzirdēju šeit mutiski mums liktu priekšā. Bet, nu, protams, vienalga man ir radušās jau zināmas pārdomas, ko vēlos šeit arī tad attiecīgi paust. Varbūt es arī to varētu strukturēt tādās pa trim jomām. Pirmkārt, mandāts, kompetences, pārvaldība un finansējums. Kas attiec uz kompetencēm, mēs visi labi zinām, ka 2008. gada krīze nu, cita starpā izcēlās tik nopietni arī tāpēc, ka mums Eiropā bija ļoti atšķirīgi uzskati par uzraudzību, atšķirīgi uzraudzības kultūru un tā tālāk un tā joprojām. Toreiz un daļai arī šo, šobrīd joprojām. Uh, um, pastāv, nu, tāda, zinām, vēl ar, atšķirības starp regulējumiem, un tāpēc mēs vēlamies iet uz šo spēcīgo konverģenci. Tas ir mērķis, uz ko visi esam apņēmušies iet, un tāpēc es domāju, ka ir tikai vienīgi pareizi, e, ka to darām šādi šeit komitejas darbā. Uzklausīšana, kas notika šajā pašā telpā ar Nacionālo uzraudzības struktūru pārstāvjiem, te bija Žaks de la Rozjērs un arī citi e, cilvēki, kas jau gadiem nodarbojas ar uzraudzību, parādīja, ka mums pastāv diezgan liela vienotība par to, e, kādi priekšstati ir šīm uzraudzības iestādēm un komisijai. Un tieši to lika priekšā arī abi referenti. Un, protams, ka šī lielā pārveidošana nebūs iespējama ar vienu piegājienu vienu. Uh, Mums ir vienkārši jāspēj, nu, tā teikt, izkristalizēt tie konkrētie soļi uz priekšu, tāpat laikā netraucējot un nevājinot nacionālās uzraudzības iestādes to darbā. Tas būtu pretproduktīvi. Tās ir tās, kuriem ir pieredze un ekspertīze, bet tāpat laikā ne visiem šiem, visam šīm nacionālajām struktūrām ir vienāds spēks nu, vienalga domās par Bafinu vai par citām eh, struktūrām, ir tādas, kas eh, gadu desmitiem ar to nodarbojas un ir vākuši pieredzi un tā tālāk, bet atsevišķās pavalstīs, piemēram, tas tā nebūtu nav. Un faktiski ir arī tādas, eh, kas, nu, caur, nu, diezgan plašām grūtībām ir gājušas, lai nonāktu līdz šim brīdim. Ja runājam par kompetencēm un piekritību, Nu, tad, manuprāt, šeit pāris lietas ir um, visai tādas nu, apstrīdamas. Šī kolēģiālā pārkontrola, mm, jeb, um, nu, kā lai mēs to nesauktu, šai gadījumā mums jāpārliecinās, ka tās vājākās uzraudzības struktūras pārņem, nu, tā teikt, paraugpraks un mācās no spēcīgākajām. Un uh, nedrīkst būt tā, ka skolēni māca skol, skolotājs. Uh, ir jābūt no nu, tāpat laikā arī tādai koleģiālam ieguldījumam visā šai procesā, tam jāatver visu Eiropu, kas attiec uz strateģiskiem plāniem un strateģisko uzraudzību. Arī šai gadījumā ir skaidrs, ka mums jābūt drošiem, lai mēs pietuvinamies konverģencei Un, attiecīgi, mums ir vajadzīgi līdzīgi, vai nu, vienādi, vai vismaz līdzīgi formāti strateģiskie mērķi. Un, līdz ar to ESA struktūrām šeit jāuzņems koordinācija, arī zināma vadība, manuprāt, un, nu, kā tas var norisināties, vēl nav skaidrs. Nu, lielākoties uz, uz atbildību piekrīt ESMA. Nu, vismaz šajā gadījumā es redzu, ka ESMA jau diezgan veiksmīgi ir virzījusies uz priekšu, veiksmīgi arī ar reitinga aģentūrām strādājusi. Un tagad šeit tam būs papildus uzraudzība attiecībā arī uz kritērijiem. To es pašos pamatus uzskatu par atbilstīgu. Prospektu gadījumā gan esmu atturīgāks, tieši tā kā Pērvanš teica, mēs zinām, no, nu, nu, ka, piemēram, iepriekšējo noteikumu ieviešanā radās jautājums par mm, prospektiem par to, ka nu, lielā mērā šie jautājumi ļoti labi tiek atrisināti jau nacionālā līmenī un faktiski nav vajadzīgs Eiropas mēroga uzraudzības ietvers. Nu, vienā vai otrā gadījumā tas varbūt mazliet var mainīties, bet kopumā tomēr esma tad eh, būtu atbildīga arī par visiem prospektiem. Man liekas, tas būtu iet par tālu. Un vēl viena lieta - ekvivalences sadalījums un pārbauda attiecībā uz trešām valstīm. Nu, un, protams, nākotnē pie tādām piederēs arī Lielbritānija. Nu, arī šajā gadījumā eh, tad tas regulāra lūkšu ekvivalenci jāpārbauda, tātad jāpārbauda tās prasības, vai viss ir atbilstīgi un tā tālāk. Un tas, protams, protams, pamatos ir pareizi. Un tas, ka Eiropas parlamentam šajā jāspēlē loma, tas arī, manuprāt, ir visai pozitīvi. par EIOPA runājot. Nu, nu, Pērvanš runāja par lielāku lomu šai gadījumā. Nu, šai gadījumā jāsaka, es gribētu izturēties piesardzīgi. Komentāri, ko esmu dzirdējis līdz šim, liecina par to, ka EIOPA daļēji faktiski ir arī ļoti ar vienpusīgiem uzskatiem šai gadījumā. Un tas attiecas arī uz EIOPA lomu attiecīgi nākotnē. nu, piemēram, PEP gadījumā pašos pamatos, manuprāt, ir pareizi, ka, ja jau mums ir šāda, mm, šādi eiropeiski pensiju produkti, tad tādā gadījumā arī Eiropa vajadzētu šeit kaut kādu lomu spēlēt, bet mums jāpārliecinās, ka Eiropa tomēr kopumā ir relatīvi, nu, tāda konservatīva un paļaujas, atcerēsimies, ka viņi vairāk pievērš tieši apdrošināšanas sektoram, bet PEP gadījumā, gadījumā te nerunājam par klasisku apdrošināšanas produktu, bet gan par tādu produktu, kas būtu strukturēts arī no citu finanšu instrumentu puses. Ehm, nu, tāpēc te jābūt mazliet piesardzīgiem. Otram kārtām man šķiet pareizi un normāli, ka tā kā komisija teica, mums nepieciešams šeit īstenot pārmaiņas, jo uzraudzības valde, kas šobrīd pieņem svarīgākos lēmumus, ir tāda struktūra, kas ir ļoti liela - 28, varbūt, nu labi, nākotnē 27 pārstāvi, dāmas un kungi, kas tur sēž pie galda un uh, Līdz ar to, protams, viņi ļoti spēcīgi raugās arī uz pašu savām nacionālajām interesēm. Un šeit būtu svarīgi tāda strauja rīkoties spējīga uzraudzības grupa, kas būtu mazāka. Un man liekas, ka tas būtu visai saprātīgi tādu veidot. Pazīstu kādas iespējas, nu, tiek piešķirtas, nu, šim priekšādātājiem vai priekšādātājiem šai kastinga mm, mm, struktūrā. Tur var būt četri vai trīs, nu nezinu, pieci varbūt dalībnieki, un tad šādas problēmas nerastos attiecīgi. Tad priekšādātājiem var būt tā izšķirīgā balss, nu, tā lai tādā mazākā struktūrā arī tomēr nebūtu kaut kāds nesaprašanās. Es uzskatu, un to es arī teicu atkal tajā uzklausīšanā, ka, ka mums ehm, šajā struktūrā vajadzētu iesaukt uh, tādus um, ekspertus un pārstāvis no citām pusēm, kas varbūt nenāk obligātā kārtā no um, nacionālo ies, nacionālām uzraudzības iestādēm. Varbūt viņi tur pirms tam ir strādājuši, bet, teiksim, pēc tam 2-3 gadus kaut kur citur viņiem būtu tad šīs. Um, sektoru zināšanas, bet nav tā, ka viņi tikai un vienīgi šauri raugās nacionālajās interesēs. Uzraudzības struktūra Esmas gadījumā, protams, ir citādāk nekā EMA un EIOPA, jo tur jau papildus vēl arī CCP jautājums. Es nedomāju, ka CCP gadījumā mums vajadzētu izveidot kaut kādu atsevišķu izpildu valdi vai kaut ko tam līdzīgu. Tas, man liekas, būtu pārliecīgi. Var iedomāties, ka varbūt tad varbūt šāda vienota kopēja valde, kur tad pieci cilvēki, divi, trīs speciālisti, kas ar to visu tad attiecīgi nodarbojas. Uh, Par interesētām pusēm runājot, te man šķiet svarīgi, lai būtu arī pārstāvi no, tā teikt, eh, pilsoniskās sabiedrības, nu, patērētāju aizsardzības organizācijām, piemēram, un tam līdzīgi. Un tas, man liekas, šeit nav pietiekamā mērā vēl ņemts vērā. Trešais punkts - finansējums. Vienmēr, kad runājam par naudu, rodas problēmas. Burkhards jau teica, ka mums pirmām kārtām vajadzētu uh, daļu no šiem 40%. Eh, kas nāk no ES, eh, nu tad attiecīgi tā noteikti pārējie nāk no nacionālajām iestādēm. Es uzskatu, ka nacionālajām iestādēm arī vajadzētu līdzdarboties ar finansējumu, bet tāpat laikā arī finanšu sektoram tieši tāpat. Nu vienalga, kāda ir šī attiecība 40, 40, 20 vai 30, 30, 40, nu tas kā tas sadalījums noteikti tas to tad vēl vairs varam apspriest un tā tālāk. Protams, ka es nevaru te pēkšņi izburt kaut kādus skaitļus, kas būtu atbilstīgi, bet svarīgi būtu, lai mēs atrodam tādu darbības veidu, kas ļautu pārliecināties, ka arī, tā, ka arī es esmu var darboties efektīvi, pārliecinoši un ka tās ir pilnībā atbildīgas par savu budžetu un atskaitīties par to un tam ir jābūt gatavām to darīt. Un tam jābūt gatavām atskaitīties arī mūsu priekšā, pārliecinoties, ka nu, nu, piemēram, netiek tērēts par daudz vai par maz līdzekļu. Nu, kopumā Tomēr jāsaka, esmu visai mm, ies, mm, priecīgs par to, ka izdevies šādā veidā, neskatoties uz ļoti dažādajiem viedokļiem, nonākt pie kaut kāda veida mm, kompromisa un diezgan plašā um, jomu klāstā, spektrā. Un es domāju, ka šeit parlamentā mums izdosies kopumā tiešām nodot, nonākt pie darboties spējīga kompromisa. Es visai skeptiski izturos um, pret um, to, kas notiks, par to, kas notiks padomē, piemēram Nu, tas, ko es esmu dzirdējis eh, par viņu eh, priekšstatiem, nu, domāju, ka sarunas būs ļoti grūtas. Vai mums tas izdosies vēl šī mandāta ietvaros, nezinu. Ne, nu, faktiski, faktiski mm, tas nav paredzams. Nu, es vismaz tā domāju. Nu, cerēt, protams, var. Bet, nu, kā tas viss tālāk ies, nezinām. Much, eh, Paldies. Paldies, Klīnca kungam. Nu, tad vispirms tālāk Svenam Gīgoldam vārds. Pavisam īsi sākumā, mīļo Volf. Nu, ceru, ka tev tomēr būs labāk vēl lasām viela brīvdienām. Es tev varu nosūtīt arī grāmatu, iedod man savu adresi, es tev aizsūtīšu. Tas būs tāds pārsteigums. Tiešām būtu ļoti skumji, ja tikai ar šo ziņojumu tu nodarbotos brīvdienās visu šīs, eh, nezinu, sešas nedēļas. Bet, nu, pirmkārtām paldies abiem līdzreferentiem par darbu. Tas ir pamats, ar kuru varam tālāk stā, strādāt. Tur ir virkne ļoti labu, interesantu ideju un priekšlikumu, kas arī no manas skatu punkta raugoties šeit parlamentā radīs lielu piekrišanu. Ir īpaši uh, domāju par parlamenta tiesību spēcināšanu. Šis centiens panākt, ka ESAS arī mūsu, tā teikt, spēlētājus starptautiskās iestādēs ņemtu vērā un būtu tāda parlamentarizēšana attiecībā uz finanšu regulējumu, nu, tad tas būtu ļoti labi, jo tādā veidā arī mēs varam var nodrošināt lielāku atskaitīšanās spēju pārskatu spēju, un tam var, varēsim piekrist. Tāpat laikā gribu arī atklāti teikt, ka esmu visai bīlies tajā, uh, kā bija šie līdzreferenti no abām lielajām grupām, ka viņi tomēr nav spējuši pateikt, jā, mēs atbalstām komisijas priekšlikumu arī tajā jomā, kur tiek spēcināta pārvaldība ar vairāk eiropeiskuma, ar vairāk eiropeiskām kontrolēm un ietekmi mm, nacionālajās iestādēs, jo tieši tā kā valsts klints jau norādīja, gadi to ir pierādījuši, ka tas ir vajadzīgs. To dzirdējām arī uzklausīšanā. Eiropas līmenis šobrīd ir pārāk vājš nu, attiecībā uz nacionālajām iestādēm. Mums vajadzētu uh, Ehm, nu, šai gadījumā to spēcināt. Protams, ka mēs nodar, izcenojam sadarbību un notiek šī um, sāspēle ar nacionālām iestādēm un nevar šos līmeņus arī pretstatīt viens otram. Tas būtu tikai loģiski, tāpat laikā, ja Eiropas līmeni spēcinātu. To es teicu arī savā ziņojumā, vēl iepriekšējā sasaukumā. Daudz kompetenču, kas ir ESA, netiek izmantotas tieši tāpēc, ka pastāv nu, tādas kļūmes pārvaldībā. Un tad nu, es būtu vēlējies, lai arī šajā jomā varam dot skaidru parlamentu eh, signālu, ka jā, vēlamies spēcināt Eiropas līmeni esās un eh, attiecīgi tad mēs arī dotu tālāku sarunas telpu, manevrēšanas iespēju sarunās ar dalību valstīm, kā Klīnca kungs teica. Nākamais. Pārvaldības priekšlikumos tiešām arī iekļautas virkne ļoti labas un arī mm, lielā mērā detalētas, detalizētas idejas, bet divas lietas, par kurām es neesmu pārliecināts, to ir nosaukšu. Pirmām kārtām, neesmu pārliecināts, ka būtu gudri teikt, ka, lūk, tagad šie priekšsēdētāji esas eh, tiktu iecelt uz astoņiem gadiem un nav nekādas iespējas parlamentam pa to periodu vidu tur kaut kādā veidā viņus saukt pie atbildības. Es domāju, ka divreiz pa pieciem gadiem bija labāks, priekšstat, labāks priekšlikums, un tad pēc pieciem gadiem šeit parlamentā atkal notiek plašas diskusijas un tiek pārbaudīts, izvērtēts šis darbs. Un otra lieta, par ko neesmu tik pārliecināts, ir šis priekšstats, ka kāda kom komiteja, kur tad līdzdarbotos parlaments padomu komisija, eh, vada šo ekspertu darbu. Un nevis tur šī panta darba grupa, un nevis šis parlaments kopumā. Nu, man liekas, ka tā ir tāda institucionalizēšana. Nezinu, varbūt es esmu kaut ko te pārpratis un redzu, ko uz mani skatās tagad aizkaitināti. Bet, nu, tā var gadīties, ja naktī lasu šo ziņojumu, bet, nu, gribu vecāt, tātad, kas eh, varbūt šais procesos būtu jāmaina. Es visai kritiski izturos par to, ja parlaments nosūta divas eh, personas uz šādu te komiteju vai struktūru. Es domāju, ka tas nav tas veids, kā mums to vajadzētu darīt. Jo vienu vēlos skaidri pateikt. Es esmu eh, priekšsēdētāja šai parlamentā, vienmēr ir bijuši šī parlamenta priekšā atbildīgi. Un domāju, ka mums ir nu, dažādos veidos esam šo atbildību arī nu, pieprasījuši. Protams, nevienmēr esam bijuši viensprātis, bet pašos pamatos šīs attiecības vienmēr attiecīgi darbojušās. Un šo gadu gaitā Pervanša Berence vēl norādīja uz divām lietām, kas mums šķiet ļoti svarīgas. Mēs cerējām, ka pēc darba paveikšanas kur tika nopa, ņemt vērā arī virkne zinātnisku pētījumu, tikti ņemt vērā mm, sekas. Tas, ka trūkst patērētāju aizsardzību atsevišķos finanšu sektora elementos, valsts klients arī par to jau runāja. Mūsu pētījumi to ļoti labi parāda, ka trūkst, lūk, šais Eiropas tiesību aktu īstenošanas procesos, ja tāpat, mm, un tur šāda veida aizsardzības, tieši patērētāju tiesību aizsardzības, un līdz šim ESAS jāsaka, attiecīgi procesus šī trūkuma novēršanai nav uzsākušas. Un uh, atsevišķos gadījumos, jā, Bulgārijas gadījumā, jā, bet lielākos gadījumā, lielākoties tomēr nē. Un tāpēc domāju, ka ir svarīgi, lai šai gadījumā es kontaktā, kontekstā tiktu nodrošināt investoru un patērētāju aizsardzību, spēcināt tā, tā, lai arī kapitāla tirgi varētu uz to rēģēt, jo patērētāji un investori taču izmanto šīs preces, kas iet pāri robežām, ir vajadzīgs veidot šeit um, uzticēšanos, un tikai tad būs iespēj, iespējama tālāk izaugsma. Tāpēc vajadzīgs šeit tāds papildus elements. Un tāpēc, eh, nu, domāju, šeit no komisijas vairāk priekšlikumu, par ko vēl var, teiksim, pastrīdēties, ko ir pārmā, mm, pārveidot, bet tomēr kopumā domāju, ka šādu spēcināšanu vajadzētu. Un attiecīgi tad, lūk, patērētāja aizsardzības organizācija līdzdalība ierosināt vai kaut kā tam līdzīgi. Pie tā vēl vajadzētu pastrādāt. Un vēl pēdējais, pie tā arī, par to arī runāja Pervanš Bēresa. Mēs faktiski esam ar, par to arī vienas, viensprāts, ka finanšu tirgumu lomu spēlējam arī tajā brīdī, kad jāizteno klimata aizsardzības mērķi. Ir vajadzīgi, vajadzīgs vairāk investīciju tieši šajās jomās, un tāpēc mums jānovērš tas, ka nonākam pie jauna finanšu tirgus kraha, uh, tā, tāpēc, ka investīcijas nāk no tādām klimata delikātām jomām, bet, nu, Un no tā visa tad izriet tas, ka šai tēmai ir nepieciešams aprakstīt kaut kāds konkrēts uzdevums, ko es esmu jāievēro. Burkhards Balts, protams, saka, ka, ka te ir vēl sektoru tiesība akti, nu tas ir skaidrs, bet katrā ziņā šeit ietvarā mums arī vajadzētu kaut kāds atsaucas uz to visu izteikt. Es domāju, ka ilgtspējība taču ir svarīgs jautājums. Tā vienmēr ir tāda cīņas tēma arī mums. To nevaram uzskatīt par pašu par sevi saprotamu. Lies paldies, saka priekšsādātājs. Neredzu nevienu no goe, nedz arī no e FDD vai ENF. Līdz ar to nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Nē, neviens nevēlas izteikties. Langenkungs, tad jums vārds. Paldies abiem referentiem. Nu, es arī neesmu pilnībā izlasījis šo ziņojumu. Nē, šonakt man bija citas lietas darāmas. Jā, Beļģijas sakāve, diemžēl man bija jā, nu, par to jāskumst, jāpriecājas par Francijas uzvaru un tā tālāk, bet, nu, jautājums, kas te, par, jautājums, kas te parādās, e, nu, izkristalizējās arī šajos mutiskajos, mutiskajās prezentācijās. Esas loma, protams, ir jā, jāskatās arī raugoties pagot, pagātnē. Un te viena no ESA struktūrām vienmēr kā tāds negatīvās piemērs parādās, un tā ir EIOPA. EIOPA nu, samērīguma ziņā vienmēr ir, nu tā teikt, bijusi tāds negatīvs piemērs, tāpat arī tās loma attiecībā uz parlamentārajām kompetencēm nav bijis pietiekuma. Un te nu varu teikt, ka Tad, kad Ejopas priekšādātājs tika no jauna atkal ievērots, ievēlēts, viņam atkal pēc tam vairs neinteresēja, kas notiek ar parlamentu. Jābūt lielākai sadarboties gribai. Un tāpēc es domāju, ka parlamenta tiesības pēcināšana šai kontekstā ir ļoti svarīga. Jo man arī ir šaubas par to, vai šie nacionālie uzraugi šos Eiropas eh, nianses un intereses pietiekamā mērā ņem vērā. Un šis jaunais līdzsvars mm, tad būtu attiecīgi arī jānodrošina. Finansējums vienmēr ir tāds strīdīgs punkts, protams. Pašos pamatos šeit pastāv tāda zināma vienotība par to, ka te līdz, līdz jādarbojas arī dzen eh, nacionālām iestādēm, bet nevar būt tā, ka tas noved pie tā, ka kaut kādu obligātu pasākumi eh, tiek kavēti un netiek īstenoti. Un tāpēc šis CCP uzraudzība un tā tālāk, kā jau Klīnskungs teica, te varbūt ir citi priekšlikumi jāņem vērā. Varbūt CCP arī tad varētu līdz darboties, tas, manuprāt, būtu pamatoj, pamatoti un uh, jaunu tad komiteja esma ietvaros. Tālāks regulējums un propor samērīgums, proporcionalitāte ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropa, un te pie tā vēl vienreiz atgriežos, faktiski mm, ir, mm, nu, nav spējusi sadalīt uzmanību par visiem šiem pārpa 500 dokumentiem regulējumu tā tālāk. Nav izmantotas visas iespējas, kas tiek piedāvātas. Nav, nav sagatavot atbilstīgi pārskati. Dažāda veida datu lauki un kopumi, kas jāpie, par ko jāziņo reizi ceturksnī, un tam visam jātiek uh, ietvertam tādā saprātīgā ietverā un vajadzīgs ļoti skaidrs attiecīgo uzdevumu definējums šai organizācijai, cerā viņi ar to netiek galā. Cik tā no mutiskās prezentācijas sapratu, te ir arī daudzas labas lietas, piemēram, ka samērīgums arī šai ziņojumā tiek atbilstīgi ievērots, tas tiek uzlabots, konkretizēts Un tāpat tiek runāts arī par to, kā parlaments nākotnē varētu šai procesā līdzdarboties. Paldies! Es paldies, saka priekšēdētājs, vai ir vēl kādas pie, komentāri, piezīmes no, komentāri, no kolēģiem? Nē. Komisijas puses, no komisijas puses arī kāds pārstāvs šeit ir, ja jūs nevēlaties runāt, bet jūs vienmēr esat hm, laipni lūgti komentēt dzirdēto, bet nu, ja ne, tad došu atkal vārdu mūsu abiem līdzreferentiem lūdzu. Un liels paldies! Varu izteikties salīdzinoši īsi Paldies kolēģiem par piezīmēm, komentāriem. Vēlos uztvert to, ko Klīnskungs teica, ka, protams, ka esam šobrīd vēl tādā konverģences ceļa noslēguma posmā nenoliedzami. Tas arī bija tas mērķis, uz ko lielākoties politiskās grupas vēlējās iet arī šeit komitejā. Manuprāt, šis kopējais mērķis apstrīdāts netiek, bet, protams, pamatēma šai gadījumā apspriešanai būs un paliks tas, kā šīs atšķirības starp eh, šīm uzraudzības iestādēm mēs līmenī un nacionālā līmenī noregulēt. Par to jau mēs runājām pirmajā viedokļa apmaiņā, mm, apmaiņā pirms vairākiem mēnešiem, un es teicu, ka tas noteikti būs tas centrālais uzdevums, eh, gatavojot šo ziņojumu. Un man likās ļoti liederīgi, arī pats par to runāju, kolēģi par to arī tieši tāpat runāja, ka mums jāpārliecinās, ka šīs at, šie atšķirīgie līmeņi profesionalitātē ekspertu grupējumam, protams, tiek, nu tā, izlīdzināti visā ES līmenī. Jeb citiem vārdiem sakot, jāpanāk to, ka tādi nu, vājākas uzraudzības struktūras uh, uzlabo savu darbu un kļūst spēcīgāks, mācoties no spēcīgākajām iestādēm. Nu, un tad, tad tie jautājumi būs apspriežam. Vēl būs interesantas, dedzīgas, kaismīgas diskusijas. Kā jau teicu, Mums ir šeit atšķirīgi viedokļi par vairākiem jautājumiem. Finansējums beig beigās, es domāju, būs jautājums, ko mums izdosies atrasināt, jo šeit jau mēs nerunājam par to, ka par šos pamatos mēs šo sistēmu apšaubām vai mainām. Es domāju, beigu beigās te varēsim nonākt pie skaidrām nostājām šeit komitejā. Tā ka, protams, daļēji tas tiek finansēts arī vēl no valstu līdzekļiem, bet, nu, protams, tad vēl tās nelielās šaubas par to, kāds varētu būt šis īpatsvars šīm finansējuma daļām uh, līdzfinansējumam un tā tālāk. E, īsi par to, ko Svens Gīgolds teica. Mēs abi uzskatījām, ka šis astoņa, astoņu gadu amata laiks ir laba doma. Kāpēc? Mm, tas tāpēc, ka pašos pamatos e, tas, tas sasaucas to, ko teica Langenkungs. Ja mēs viņu varam uzraudzīt, tad pirmajā šajā posmā esam piedzīvojuši, ka sākumā viņi tā izturs ļoti pielēdīgi pret parlamentu tā tālāk, un tad šajā otrajā mm, pilnvaru laikā viņi mūs vairs neņem vērā un neatskaitās. Un tāpēc, ja būtu šāds vienu, viens mm, darba laiks, bez tā, ja atkārtotas ievēlēšanas iespējām, ilgāks darba laiks, ja amata ieņemšanas laiks, būtu pozitīvi. Tas mm, mūsu, mums likās atbalstāmi. Mēs bijām par to pārliecināti, un tieši tāpēc to esam iekļāvuši šeit arī ziņojuma projektā kopsavilkumam. Domāju, būs interesantas diskusijas vēl. Tomēr domāju, ka arī pašreizējais projekts tomēr piedāvā labu tālāku pamatu šīm diskusijām šeit komitejā. Un visbeidzot, par to arī tika runāts Tīri personīgi esmu gan arī drošs, ka parlaments šagadījumā varēs dot rezultātus. Nu, salīdzinoši drīz varēsim, domāju, šeit vienoties arī un nonākt pie darba noslēguma ar balsojumu komitejā un tā tālāk un mēs esam gatavi tad attiecīgi tūlīt pat sākt sarunas arī ar padomi. Vai šāda gatavība būs arī no otras puses, nu, to, protams, mēs nezinām. Te es tikai varu teikt, ka man arī, mīļais Wolf, ir te zināmas šaubas. Bet nu, tas nenozīmē, ka mēs tāpēc būsim mazāk ambiciozi strādājot pie šīs tēmas. Un mēs tāpat laikā vienalga pietiekami strauji vēlamies rīkoties, lai to visu pabeigtu. Un lai var notikt balsojums, un līdz ar to mēs darīsim arī spiedienu šo otru sarunu pusi, nenoliedzam, respektīvas padomu. Varu tikai pavisam atklāt teikt, ka, nu, diemžēl, diemžēl man ir zināmas šaubas, vai padome tikpat ambiciozi izturēsies pret šo jautājumu kā Eiropas parlaments. Paldies! Es paldies, saka priekšsādētājs. Un nu, visbeidzot, tad pervenša bērsa. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kuri ieradās uz šīm diskusijām. Un es eh, zinu, kā arī citi um, piedalās šā ziņojuma sagatavošanā, iesniedzot dažādus uh, grozījumus. Es uh, tomēr vēlētos varbūt uh, nedaudz pieskarties jūsu izteiktajiem komentāriem par mūsu līdzreferentu ievadvārdiem. Nevar jau aģentūras vērtēt, raugoties uz tiem pienākumiem, kas aģentūrai vai aģentūrām būs jādara. Uh, Mēs jau nevaram izvērtēt šos nākotnes pienākums raugoties uz viņu patreizējo darbu, jo apgalvojot, ka aģentūra var darīt to, bet nevar darīt kaut ko citu, mums tomēr ir jāpieņem, ka viss jau plūst un mainās. Tad, tas ir pirmais. Nekas jau nav statisks. Gigolda kungs eh, jau teica, ka katrs eh, mēģina eh, tā kā vilkt deķu uz savu pusi, bet tas zināmā mērā arī paskaidro patreizējo situāciju, ka aģentūras bieži vien nespēja kaut ko darīt. Tā tad um, es uzskatu, ka um, tās pilnvaras, kuras šobrīd ir aģentūrai un kuras varbūt nākotnē mēs vēlamies paplašināt, ir ļoti svarīgi par to runāt. Jo pretējā gadījumā mēs eh, radīsim tādas eh, nevajadzīgas cerības. Eh, tāpēc es vēlētos uzsvērt vēlreiz to, ka pārvaldībā mums būtu tomēr jāvienojās, ko mēs vēlamies prasīt no aģentūrām. Nākamais šeit izskanēja, un tas arī mūsu sākotnējā priekšlikumā jau bija. Tā tad es vēlētos pieminēt varbūt trīs punktus. Vispirms, uh, tekstā mēs e, vēlē, vēlējāmies iekļaut um, trauksmes cēlāju aizsardzību. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, protams, e, uz aģentūrās un atbildīgajās iestādēs strādājošajiem attiecas um, konfidencialitātes noteikumi, bet, protams, ka, lai finanšu tirgi adekvāti strādātu, visiem savs darbs ir jādara godprātīgi. Uh, bet um, es jau um, nevēlos mudināt šos trauksmes cēlājus kaut kādā veidā denoncēt aģentūru darbību, un tomēr aizsardzībai ir jābūt. Nākamais, manuprāt, vajadzētu pieminēt uh, vēl divus aspektus. Pirmkārt, uh, komisijas uh, priekšlikumā, lai tā iegūtu vienu vietu šajā uzraudzības pārvaldē, un um, komisija vēlējās, lai iegūtu vienu vietu, lai iegūtu priekšsēdētāju vietnieka vietu, tika tā kā um, um, izsvītrota viena zinātniskā konsultanta, ekonomista vieta. Un tomēr mēs uzskatām, ka zinātnieku piedalīšanās valdē tomēr um, vajadzētu saglabāt šos zinātnieku un konsultantu vietu. Bet um, gan ar Mario Dragi, tiekoties ar viņu, un pēc šīs eh, tikšanās mēs eh, vēlējāmies eh, ierosināt, ka parlaments arī veiktu kaut kāda veida uzraudzības funkciju, uzaicinot, varbūt, ka parlament arī vajadzētu uzaicināt Eiropas centrālās bankas valdē piedarīties. Uh, Par dalību valstu atbildīgajām kontrols iestādēm runājot, to pieminēja arī Klinca kungs, un tas arī ir tas, ko mēs vēlamies panākt, proti saglabāt viņu lomu patreizējā, patreizējos augstumos, un tomēr viņiem likt vēl papildus, pie, papildus pienākums, un tāpēc um, es uzskatu, ka ir jāizveido tāds visai Eiropas ietvars. Es piekrītu Burharda Balts teiktajam, tā tad. Um, bija ārkārtīgi saspringti laika termiņi un padome. Es domāju, ka mēs pēc iespējas ātrāk pieņemot šo ziņojumu esam rādījuši ļoti labu piemēru, un tomēr steidzināšanai šeit nevajadzētu būt. Un eh, es vēlētos eh, atgādināt, ka ir nepieciešams uzlabot eh, aģentūru kompetences un paplašināt tās, kāpēc. Tāpēc, ka komisijas sākotnējā priekšlikumā, piemēram, par konsultāciju etapu runājot, mēs mēģinājām šo priekšlikumu padarīt realistiskāku. Gīgolda kungs eh, atgādināja par ziņojumu kas 14. Eh, gadā tika pieņemts mūsu komitejā, mēs ņēmām to vērā. Tā tad eh, es eh, priekšsēdētāju ievēlēšanu. Baltskungs jau pieminēja astoņi gadi, cik tad gadus vajadzētu. Viens moments, ko vajadzētu šeit ņemt vērā, tā tad Gigold kungs teica, Ja nebūs e, atkārtot ievēlēšana pēc pieciem gadiem, tad e, parlamentam, kas, kāds tad būtu parlamenta teiktais? Mūsu šodienas pieredze rāda, ka valdē atkārtots mandāts. Parlaments, protams, dod savu savu jāvārdu vai piekrišanu, un mēs to redzējām arī citās valdēs, kā tas darbojās. Piemēram, ja ir atjaunots, ja tiek pagarināts mandāts, tad, ja tiek atjaunots mandāts, tad parlamentam jau ir daudz mazāk sakāmā. Mēs vēlējāmies palielināt parlamenta lomu, un to mēs panāksim ar šiem astoņiem gadiem. Tātad šī. Mm, Um, šī lēmēja komiteja. Mēs vēlējāmies saglabāt uh, nominēšanas procedūru, un tomēr mēs uh, vēlamies izveidot šādu uh, komiteju, kas šo izvēles komiteju, un tajā piedalītos gan komisijas, gan arī parlamenta pārstāvi. Tā tad um, Mēs vēlamies, lai būtu no sākuma, teiksim, kāda rekrutēšanas eh, organizācija. Es eh, ļoti labi zinu, ka, piemēram, komisija izvirzot kandidātus, mēs nezinām, kas šie kandidāti ir, un pēc tam eh, komisija patiesībā uh, laiž tālāk tos, kur ir uzdrošinājušies iesniegt savus dokumentus, bet patiesībā šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Un um, šī te lēmēja komiteja, jā, tā būtu tāda, kas varbūt izvērtētu kandidātus un pēc tam tālāk laist tos, kas um, mums šistu adekvāti. Es iesniegšu grozījumus par um, šo manis pieminēto aizsardzību, bet um, Balca kungs um, uzklausīja manu priekšlikumu varbūt pārāk vēlu. Mēs vēlamies stiprināt uzraudzītāju komitejas lomu, tātad tieši par pakalpojumu nodrošināšanu. Un um, Visbeidzot, Lengena kunga teiktais par proporcionalitātes principu, es tiešām uzskatu, ka mēs esam ļoti labi strādājuši pie šī eh, ziņojuma, un tas arī tur atspoguļojās. Priekšsēdētāja kungs, eh, es vēlējos vēlreiz eh, uzsvērt, ka šis saspringtais laika grafiks un laika termiņi tomēr šķiet ir izpildīti, bet viegli jau tas nenācās. Uh, Paldies, eh, saka priekšsēdētājs, jūs jau paši vienojāties par šiem laika grafikiem, bet eh, tā kā tik ļoti vēlu ir sagatavot šis eh, teksts, tad mums ir jārunā par tikai jūlija beigās, augusta sākumā tiks atvērts, varēs iesniegt um, grozējums tad, kad būs pieejama tulkojumi šiem ziņojumiem. Tāda ir procedūra. Un um, mēs um, ziņosim deputātiem, kad uh, varēs sākt iesniegt grozējums. Tātad 19. augustā mēs atsāksim, um, 30. augustā mēs atsāksim darbību, un mēs strādāsim veselu virkni dienu. Tātad. Uh, Es atvainojos. Tātad, ko tad jūs ierosinātu? Labi. Kāds būtu jūsu priekšlikums? Es, eh, protams, piekrītu, ka mums eh, pēc iespējas ātrāk ir jāvienojas par gala variantu, un es tomēr vēlētos grozījumu iesniegšanai pielikt klāt vēl vienu nedēļu grozījumu iesniegšanas termiņam. Uh, Tātad Klinca kungs eh, vēlas, eh, kurš tad tas būs septembris? Tas tad būtu septembra sākums grozījuma iesniegšanas termiņš. 31. 31 days. 7. septembris, saka Klīns kungs. Piektais septembris, tā ir trešdiena. Referenti nepiekrīt. Jā, tā tiešām varētu būt eh, problēma, jo, jā, problēma ir tāda, ka nav pieejams tulkojums. Rakstiskie ziņojums ir angļu valodā. Pervans kundze runā bez mikrofona, tūka nedzird. Jā, ikvienam ir tiesības iesniegt eh, grozējums dzimtajā valodā, tad tie būs jāiztulko. Tā tad izsūtīsim Izsūtīsim eh, visiem ēpastu, kad varēs sākt iesniegt ziņojums. Katrā ziņā visu augustu tos var iesniegt līdz 30. augusta 12. Referenti uzskata, ka 30. augustam būtu jābūt eh, grozījuma iesniegšanas gartermiņam. Jā, tas man bija, nez, es nebiju iepazinies ar procedūru, ka tie faktiski ir referenti, kuri nosaka, kad ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Runātāji runā bez mikrofona. So the last proposal is. Tā tad 30. augusts, pulkstens 12 dienā. 1. oktobrī izskatīsim grozījums. Tā ir Strasbūra, jā, tā ir Strasbūras nedēļa, ļoti patīkami. Vēlais pirmdienas vakars. Ekon 5. novembrī ir paredzēts balsojums. Redzēsim, vai mēs pieturēsimies pie šiem laika grafikiem, un, ja tiks panākta vienošanās, tad 12. novembrī balsojums plenārsēdē. Tātad Tiekamies pēcpusdienā 2.30, kad ir paredzēta atklāta uzklausīšana vienotā noraginājuma valdes priekšsēdētāja Elke König. Paldies visiem!